Liebe Kolleginnen un Kollegen, godātie kolēģi, kolēģis, dāmas un kungi, vēlos sveikt šeit eh, transporta un kosmosa eh, komisāra amata kandidātu Marošu Šefkoviču un vēl, vēl viņam veiksim mūsu uzklausīšanā. Vēlos atgādināt, ka saskaņā ar mūsu reglamentu uzklausīšanai paredzēta, lai parlaments varētu uz deputātu novērtējumu pamata par attiecībā uz viņu skatījumu uz Eiropu un profesionālo piemērotību izvērtēt šo kandidātu par viņu darbības potenciālu atbildības jomā. Vēlos arī norādīt, ka mūsu uzklausīšanā piedalās arī itre kolēģi, lai iztaujātu komisāram at kandidātu par kosmos politiku. Itre ir asociētā komiteja šeit. Tāpat vēlos atgādināt, ka Šefčovičs kungs jau ir atbildējis uz mūsu rakstiskajiem jautājumiem. Atbildes ir pārtulkots un izsūtīts visiem deputātiem. Par to arī paldies! Pirms es dodu vārdu komisāram at kandidātam, vēlos izmantot šo iespēju, lai izteiktu dažas piezīmes par šodienas procedūru. Uzklausīšana notiks pēc tā saucamā ping-pong principa. Tas nozīmē, ka uz uzdotu jautājumu uzreiz seko atbildi. Divas kārtas ir paredzētas. Pirmajā kārtā jautājums uzdos koordinātori, katram piecas minūtes. Otrajā kārtā iespēja uzdot jautājumus visiem pārējiem deputātiem, katram trīs minūtes. Lūdzu, ņemiet vērā, ka laiks ir ļoti īss. Mēs apturēsim laiku, tas eh, tad būs redzams arī monitorā. Es pārtraukšu runātāju, ja jūs neieturēsiet šo laiku. Tas attiecas arī uz komisāra amata kandidātu, tāpēc lūdzu pieturieties pie laika grafika. Pirmajā kārtā došu koordinatoriem 5 minūtes. Viņi var uzdot jautājumu, nevairāk kā divas minūtes jautājumam. Komisāra amata kandidātam lūgts tulīt atbildēt. Viņa atbildes laikam nevajadzētu pārsniegt trīs minūtes. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jo ilgāk jūs uzdodat jautājumu, jo īsāka būs atbilde. Jā, īsumā ir arī viss svarīgākais. Cerams, ka tas arī tā būs. Ja paliek vēl laiks, tad es ļaušu papildinošu jautājumu, kuru, uz kuru jāatbild uzreiz. Papildinošos jautājumos jāuzdod jautājums ir par to pašu tematu, par jau uzdoto jautājumu. Nevis pēkšņi jautājums no citas tēmas. Ja tas tomēr tiks darīts, tad es kā priekšsēdētājs atļaušos pārtraukt attiecīgo koordinātoru. Savukārt otrajā kārtā deputātiem ir trīs minūti jautājumam un atbildēji. Lūdzu arī šeit ņemt vērā, ka jo īsāk formulēsiet jautājumu, jo vairāk laika būs komisāram at kandidātam visaptarošai atbildēji. Otrajā kārtā es varu atļaut papildinošu jautājumu tikai tad, ja no šīm trim minūtēm vismaz viena minūte ir palikusi. Noslēgumā vēlos norādīt, ka tūkošana notiek visās oficiālās Eiropas Savienības valodās. Līdz ar to visi runātāji var izteikties savā dzimtajā valodā, un viņš, protams, var atbildēt savā dzimtajā valodā, bet lūdzu ņemiet vērā to, ka jūsu sacītais tiks tulkots. Lūdzu nerunāt pārāk ātri, lai jūsu sacītais varētu tikt pilnvērtīgi iztulkots. Visa uzklausīšana tiek pārraidīta tiešraidē parlamentu mājaslapā internetā un vēlāk ir pieejama arī lejuplādē kā video fails. Hashtag EP Hearing 2014, tā jūs mums varat Twitterī arī sekot. Pēc visiem šiem praktiskajiem norādījumiem par uzklausīšanas gaitu, es tad došu šobrīd vārdu Marošam Šefkovičam, komisaram un kantātam, maksimāli 15 minūtēm lai viņš izteikt savu ievadu uzrunu. Mēs ar nepacietību gaidām to par mobilitātes nākotne Eiropā, jo mēs taču vēlamies, lai Eiropa turētos kopā, mobilitāte būtu nodrošināta un klimats aizsargāts. Lūdzu, jums vārds.